sastājoties sakros ar partneriem arī Azerbaidžānā. Un jums ir Eiropas Savienības un Azerbaidžānas sadarbības komiteja, kas ar to nodarbojas. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Līdz ar to debats par Azerbaidžānu ir beigušās un balsosim par rezolūciju pēc tam, kad būsim beiguši runāt par nākamo darba kārtības punktu, kurš ir Baltkrievija. Pirmais runātājs ir Maštalkas kungs, lūdzu. Eh, vážení kolegové, při hodnocení. Godātie kolēģi, nedrīkstam aizmirst, kamēr mēs mēģinām objektīvi izvērtēt iekšpolitisko situāciju mūsu partneriem arī mums ir nepieciešama objektīva pieeja. Es esmu ārsts pēc izglītības un es gribētu jums atgādināt, ka vardarbība paliek vardarbība. Tas nav svarīgi, kurš ir pastrādājis vardarbību. Vardarbība pretrunā ar mūsu pamat e, vērtībām. Pat tie cilvēki, kas ir ieslodzīti cietumos, ir pelnījuši, lai viņiem būtu veselības aprūpe, lai pret viņiem izturētos cienīgi, jebkurā pasaules vietā. Eironest asamblējai būtu jābūt kā instrumentam labas prakses apmaiņā un sadarbībai. Baltkrievijā nav iespējams šo mērķi sasniegt. Mēs uzskatām, ka iespējamās pozitīvās pārmaiņas mūsu sadarbībā ar Baltkrieviju bremzē tas, ka šīs te cilvēktiesības netiek ievērotas. Mums ir, mēs vēlamies vienot Eiropu, kas attiektos arī uz jauniešiem Baltkrievijai. Mums ir jāpārskata, par, mu, jāpārskata mūsu pozīciju. Vai tiešām ierobežojumi ir pareizais veids, kā mēs varam uzlabot situāciju? 25 gadi ir pagājuši kopš Černobiļas katastrofas. Es gribētu jūs aicināt izveidot jaunu attieksmi pret Baltkrieviju, kā pret valsti, kas ir ļoti daudz cietusi. Černobiļas katastrofa īpaši smagi skāra Baltkrievijas tautu. manuprāt, tas, ka mēs nevarējām piedalīties Baltkrievijas speciālajā ceremonijā, ir aizvainojums Baltkrievijas tautai. Man ļoti patīk angļu valoda. Šeit es gribētu atsaukties uz Tanu kungu teikto. Eh, es, man patīk Šekspīra angļu valoda. Eh, varbūt, ka jūs nākamreiz varētu runāt gētas valodā ļoti ātri, tad mēs daži citi jūs varētu saprast labāk. Paldies. Palecka kungs, nākamais runātājs. Uh. Paldies! Pēdējo piecu mēnešu laikā, pēc 19. decembra, politiskā situācija Baltkrievijā ir dramatiski pasliktinājusies. Iebiedēšana, iebaidīšana, vajāšana pret plašsaziņu līdzekļiem. Baltkrievija šai ziņā pārkāpj starptautiskās konvencijas un tiesību aktus un uh, vardarbības āsinās. Minska uh, vērš arī apvainojums Eiropas Savienības uh, virzienā. Mēs cenšamies palīdzēt opozīcijai un pilsoniskajai sabiedrībai uh, opozīcija cenšas palīdzēt eh, pilsoniskai sabiedrībai. Varbūt tā ir ilūzija, bet eh, es domāju, ka arī Maskava un Kijava varētu mums palīdzēt eh, dialogā, lai tiktu atbrīvot politiski ieslodzītie. Paldies! Prēdas kungs nākošais. Paldies, priekšsēdētāji! Es un arī daudzi iepriekšējie runātāji piedalījās Eironesta pasākumā Briselē. Tur nebija uh, Baltkrievijas pārstāvji, un tas bija pamatoti, jo deputātus Minskā neievēl brīvās vēlēšanās, un cilvēku uh, tiesību situācija ir uh, jāvērtē ar kritiku. Mēs bijām šokēti par to, kāds spiediens tika īstenots uz demonstrantiem. Uh, un seši no septiņiem kandidātiem prezidenta vēlēšanās eh, aizvien vēl ir eh, apcietinājumos arī eh, viņu darbinieki un līdzstrādnieki ir mm, vēl cietumos, jeb aizturēti. Ir jādara divas lietas. Pirmkārt, ir nepieciešams neatkarīgs izmeklēšanas. Uh, un otrkārt ir eh, jābūt ekonomiskām sankcijām. Arī attiecībā uz valsts uzņēmumiem tās jāpaplašina, jo tām ir liela loma reģionā. Paldies! Nākošā runātāja Kristīna Ojolanda. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs runājam par situāciju Baltkrievijā jau ceturto reizi šogad. Tomēr politiskie ieslodzītie, kas tika aizturēti decembrī, joprojām nav atbrīvoti. Mēs esam pateicīgi padomēji par to, ka tā ir atkal noteikusi eh, vīzu ierobežojums un ir iesaldējusi augstu Baltkrievijas amatpersonu aktīvus, kas parāda, ka mēs esam dziļi satraukti par Baltkrievijas iedzīvotājiem un ka mūsu satraukums nav tikai tukši vārdi. Varbūt mēs neesam pietiekami skaidri izteikušies, un tāpēc mēs aicinam Eiropas eh, Savienību eh, paplašināt ierobežojošos pasākums pret Lukašenko režīmu ir nepieciešamas ļoti konkrētas specifiskas ekonomikas uh, sankcijas pret uh, valsts īpašumā esošiem uzņēmumiem, un uh, tas radīs ietekmi, ko Baltkrievijas varas iestādes nevarēs neņemt vērā. Lukašenko režīms lielā mērā paļaujas uz ķīmisko vielu, smagās rūpniecības un tekstilu rūpniecības eksporta ieņēmumiem, un tie ir valsts, tā ir valsts uzņēmuma produkcija. Eiropas Savienības tirgus nogriešana varētu demonstrēt Uh, mūsu vēlmi uh, pret, uh, turēties pret Lukašenko režīmam un mainīt to. Ir nepieciešama pārēj uz citu režīmu. Tas ir nepieciešams Baltkrievijas cilvēkiem. Mēs nedrīkstētu liekt cilvēkiem ilgoto brīvību. Paldies Oilandes kundzei un Kaminska kungam vārds tagad. Ďakuj, pani predsedo. Šanovni paņstvo. Eh, Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Uh, Mēs runājam par politiku, cilvēku tiesībām un par situāciju Baltkrievijā. Es vēlētos tā netradicionāli pievērsties šīm tēmām, gribu atgādināt divus vārdus, kas saistīti ar šīm tēmām. Viens no šiem cilvēkiem, ko gribu minēt, ir Anatolijs Ribičko, mans draugs. Pavisam nesen viņš tika atbrīvots no cietuma, kurā viņš pavadīja vairāk nekā simts dienas. Manuprāt, tas bija nepamatoti no tiesiskā viedokļa. Es gribētu, lai mēs nosūtam viņam skaidru solidaritātes signālu Eiropas parlamenta vārdā. Anatolijas Ļabecka ir cilvēks, kurš to ir pelnījis. Vēl kāds cilvēks, kuru es gribētu atbalstīt kopā ar uh, simtiem tūkstošu poļu, ir Andrzejs Potobačs, kas ir žurnālists ar, viņš šobrīd atrodas cietumā. Viņu vajāja tikai tādēļ, ka Lukašenko režīms baidās no vārda brīvības. Tā ir brīvība, kas ir mūsu demokrātijas pamatā. Es domāju, ka mums, Eiropiešiem, ir pienākums ļoti skaidri teikt jā brīvai, de, brīvai Baltkrievijai, jā Baltkrievijas demokrātijai, jā Baltkrieviem Eiropā. Paldies! Nākamais runātājs Romeva ir Rueda. Priekšsēdētāja kungs, es gribu izteikt nožēlu par to, kāda vajāšana notiek Baltkrievijā pret politiskiem oponentiem, ka viņi tiek vajāti, iebiedēti. Decembra eh, vēlēšanas to skaidri parādīja, ka vēlēšana laikā tas notika. Otrkārt, es esmu pret tu, es, es nosodu uh, politisko vajāšanu pret tiem cilvēkiem, kas piedalījās marta demonstrācijās šie cilvēki tiek tiesāti slēgtās tiesas sēdēs, viņiem nav mm, palīdzība no advokātiem, eh, viņi nesaņem nekādu tiesisko palīdzību. Es uzskatu, ka šāda tiesu eh, noturēšana nav, nevar uztikt uzskatīta par objektīvu. Un visbeidzot, es nosodu pulcēšanās brīvības vārdu brīvības pārkāpumus Baltkrievijā. Es aicinu tūlītēji bez nosacījuma cilvēku atbrīvošanu no cietuma. Eh, un es uzskatu, ka visi viņam izteiktie eh, apvainojumi ir jāatsauc. Paldies Romevas un Ruevas kungam. Tagad aicināšu politisko grupu pārstāvis Portaševiču. Protaševiču Ševičs kungs, tautas partijas vārdā. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Tik tiešām situācija Baltkrievijā kļūst aizvien ļaunāka. Gan politiskā, gan ekonomiskā situācija pasliktinās. Ja runājam par politiku, tad pilsoniskās brīvības tiek pārkāptas. Mēs redzam drausmīgas safabricētas tiesu prāvas Eh, pret, piemēram, pārējiem kandidātiem, kas piedalījās prezidenta vēlēšanās. Te tika pieminēti daži žurnālisti, kas atrodas cietumā. Notiek arī ekonomiskās situācijas pasliktināšanās, tiek devalvēta valūta salīdzinot ar rubli. Lukašenka vēlas kontrolēt situāciju valstī, taču viņš to nespēja. Viņš pat nespēja kontrolēt sevi, jo izsakās pret Ukrainu, pret Barozo, pret visiem. Godātie kolēģi, mums ir jābeidz runāt, ir jāķeras pie darbiem. Rezolūcijas astotais pants to skaidri parāda, ir nepieciešams uzsākt ekonomiskās sankcijas, tā ir valoda, ko Lukašenko saprot. Ja mēs ieviesīsim ekonomiskās sankcijas, tad varam sagaidīt, ka dažādās represijas un tiesas prāvas tiks pārtrauktas. Tā ir vienīgā valoda, ko Lukašenko sapratīs. Paldies! Paldies! Uh, nākošais repokungs sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Paldies, priekšsādātāji! Priekšsādātāji, kungs, uh, Baltkrievija bieži vien apzīmē kā pēdējo diktatoru Eiropā var nonākt cietumā, ja uh, kāds vēlas kandidēt kā uh, prezidenta amata kandidāts. Baltkrievijā nav pulcēšanās un uh, viedokļu brīvība. Opozīcija un neatkarīgas uh, apvienības uh, tiek uh, pakļautas uh, represijām, tiek uh, burtiski padzīts no valsts pilsoniskā sabiedrība nevar piedalīties aktīvās diskusijās. Cilvēktiesības ir universālas. Un tās ir sastarpēji atkarības. Baltkrievijai jāievēro uh, cilvēktiesības savu pilsoņu labā. Baltkrieviju jāatbalsta ceļā uz demokrātiju un cilvēktiesībām austrumu partnerības ietvaros ir nepieciešams arī sankcijas, bet tikai kā pēdējais uh, līdzeklis. Bet tagad aicinu tās vēl neieviest, jo no tā cietustu iedzīvotāji. Paldies. Tagad Donska kungs. Paldies priekšsēdētāji. Nav nes vienas norādes, ka Lukašenko režīms pats varētu mainīties turpmākajos mēnešos vai gados. Un domāju, ka tikai uh, zem ļoti spēcīga Eiropas Savienības spiediena mēs varētu cerēt, ka kaut kas notiktu. Baltkrievija pārkāp visas eh, demokrātiskās tiesības un pilsoniskās brīvības, un mēs redzam, ka Baltkrievijas varas iestādes pēdējo mēnešu laikā ir daudzkārt demonstrējuši savu necieņu un nicinājumu pamata tiesībām un pulcēšanās un runas brīvībai. Mēs te varētu runāt par eh, nemainīguma matricu eh, Lukašenko režīmā, bet mēs nedrīkstam noslēgt uz šīs pesimistiskās nots, un ir jāsaprot, ka uh, Ir nepieciešams signāls uh, Baltkrievijas cilvēkiem, jo viņi raugās uz Eiropu un tāpat laikā viņus apspiež uh, viņu pašu režīms. Un tāpēc mums ir jārēģē uz šiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Tāpēc mēs nedrīkstam maldināt sevi. Uh, tā ziņā, ka Lukašenko dažkārt cenšas rīkoties uh, Eiropas Savienības virzienā, lai sakaitinātu Krieviju, dažkārt otrādi. Katrā ziņā nav pieņemams tas, kas notiek Baltkrievijā, tas ir jāizvērtē ļoti principiālā veidā un jāliek lielāks spiediens uz valsti. Paldies! Paldies Donska kungam! Un tagad uh, Parebas kungs uh, ECR grupas vārdā. Paldies priekšstādātāji! Uh, vidēji katros divos mēnešos Katrs divus mēnešus mēs šeit parlamentā runājam par to, kas notiek Baltkrievijā. Mēs runājam par jauniem cilvēktiesību pārkāpumu gadījumiem, minam jaunus opozīcijas līderu vārdus, kuri ir nonākuši cietumā, kuri nevar aktīvi darboties. Tas pats attiecas uz NVO un pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Tik tiešām mums ir jānosoda šāda rīcība, jāprotestē pret to, bet uzskatu, ka tikpat svarīgi vai pat vēl svarīgāk Mums ir iesaistīties pilsoniskās sabiedrības būvēšanā un uh, atbalsts sniegšanā NVO un brīviem masu saziņas līdzekļiem. Runājot par ekonomiskām sankcijām, domāju, ka tās būtu jāievieš. Šodien mēs balsosim par rezolūciju, kura ir paredzēta, lai dotu morālu atbalstu Baltkrievijas sabiedrībai. Domāju, ka Tālāk vajadzētu izvērst konkrētus pasākumus. Tas viss saistās ar finansiālo un ekonomisko situāciju. Ir nepieciešams atjaunot demokrātiju un brīvību šajā valstī. Paldies! Morvai kundze ir gatava runāt, dod viņai vārdu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Cienītās deputāts, godātie deputāti, cilvēku tiesību situācija ir tas, par ko mēs šodien diskutējam par Baltkrieviju. Un jautājums, ko jūs teiktu, ja kāds Lukašenko valdības ministrs vienu uh, vai uh, divus, uh, pēc gada vai diviem Eiropas parlamentā kļūtu par Libe komitejas priekšsēdētāju. Nu, ko jūs par to teiktu? Kad mēs būsim tik tālu eh, mūsu diskusijās eh, nonākuši, kuras mums notiek eh, ceturtdienas pēcpusdienā, ka mēs varētu par Izrēlu ASV runāt. Man ir minūtes laiks, bet es gribētu cits paziņojums jums sniegt. Es uzdevu pirmo jautājumu par Lukašenko valdības ministru Ungārijas, tā teikt, Lukašenko. Uh, Kinga uh, Gans, un, kas ir uh, deputāti, ir uh, Liba komitejas vicepriekšsēdētāji un izsaka priekšlikums citām nācijām. Un, uh, kā tad uh, bija, um, tā teikt, Ungārijas Lukašenko garšans zināms, viņš izturējās uh, tāpat kā Lukašenko valdība. Un, uh, tikpat uh, daudz uh, uh, problēma radās. Es gribētu jūs lūgt pret Baltkrievijas valdību izturēties tāpat, kā jūs toreiz izturējāties pret Ungārijas valdību. Visas demonstrācijas uh, tika apspiestas um, Ungārijā, un uh, es esmu saņēmusi arī kompensāciju, jo uh, man um, asargāzi Ungārijā demonstrācijas laikā acīs iepūta, un Ungārijā aizvien vēl cilvēki ir eh, cietumos. Tie ir, tās ir vadošās personības, eh, kas eh, toreiz demonstrācijās piedalījās un protestēja pret toreizējo Ungārijas valdību. Dažās valstīs ir aizvien vēl nāves sots, Gvantānamo aizvien vēl ir tikpat daudz nosodām metožu izmantot, tāpat kā Lukašenko valdība tos uh, izmanto. Jūs gribat uh, ieviest uh, sankcijas pret valdību un pret uh, valsts uzņēmumiem. Paldies, nākošais runātais Poselta kungs. Priekšstādātāja kungs. Es uh, Nebieži piekrītu kolēģim Maštalkam, bet šodien gan. Pirmkārt, es gribu teikt, ka visām partijām jācīnās par to, lai visbeidzot Baltkrievijā būtu demokrātija un tiesisks valsts principi tikt ievērot. Un otrkārt, es uh, gribu uh, uh, par daudzvalodību iestādies. Es pārstāvu Eiropu, tā uh, bija Habsburgu uh, monarhija, jo Toreiz liela um, valodu grupu uh, vācu valodā runājošie uzstāja, ka visiem jārada vāciski, un tas noveda pie uh, valsts beigām. Čārlis, es tevi augstu vērtēju, bet mēs esam par daudzvalodību un par mazo valodu arī um, tiesībām. Tagad par Baltkrieviju. Es gribu teikt, pirms 20 gadiem Horvātija un Slovēnija kļuva brīvas. Es biju klāt toreiz. Uh, Augustā tad Baltijas valsts, Krievija, Ukraina. Neviens nebūtu iedomājies, ka pēc 20 gadiem vēl uh, viena diktatūra būtu Eiropā saglabājusies, bet ir, diemžēl, ne tikai viena, ir Baltkrievija, ir diktatoriskas attīstības tendences Krievijā, ir atgriezniskas attīstības tendences Ukrainā, ir, ir problēmas uh, Moldāvijā un. Uh, Piedņestrā, un mums jārāgās, lai austrumu partnerība attīstītos. Mums ir jābūt skaidriem, jādomā strateģiski un jāatbalstas brīvība un tiesiska valsts, un tam jābūt ir principam, kā veidojam mūsu visu austrumu partnerību un arī mūsu attiecības ar Baltkrieviju. Paldies! Paldies Paselta kungam, tagad uh, Migaļska kungs. Paldies priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Es sākšu ar tādu personiskas dabas piezīmi. Organizācija Libereko partnerība cilvēku attiecībām man uh, rakstīja un lūdza manu palīdzību. Uh, vienam no opozīcijas eh, dalībniekiem, kurš ir šobrīd cietumā Baltkrievijā. Es runāju par Bondarenko kungu, kurš ir apcietināts. Es gribētu aicināt jūs visus, kuriem interesē šie jautājumi, izteikt šo atbalstu Bondarenko kungam. Es domāju, ka tas būtu visnotaļ noderīgi. Mēs personiski varētu mēģināt aizstāvēt tos cilvēkus, kas ir ieslodzīti cietumā. Tas būtu mūsu ieguldījums šiem vajātajiem cilvēkiem Baltkrievijā. Mēs visi šeit runājam par konkrētiem pasākumiem. Es domāju, ka vienīgais pasākums, kāds ir iespējams, ir sankcijas. Tā tiešām ir vienīgā valoda, ko saprot Lukašenko. Nu, vēl arī viņš saprot darījumu valodu, varas valodu un darījumu valodu. Lai aizstāvētu cilvēktiesības un demokrātiju, mums ir jāizvēlas tādi vārdi un žesti, ko Minska sapratīs. Un eh, vairāk kārt šis parlaments par to jau ir runājis, taču, diemžēl, nav darījis, nav pamatojis šo, šīs runas ar darbiem. Es gribētu aicināt parlamentu un citas Eiropas Savienības iestādes un arī visus deputātus runāt par šīm problēmām savās valstīs, stāstīt par to savām valdībām, jo arī mūsu valstu valdības varētu mēģināt pārliecināt Lukašenko par to, ka ir nepieciešams ievies demokrātiju un brīvību šajās valstīs. Un tagad brīvais mikrofons. Korhols kundze, pirmā runātāja lūdzu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Pēc prezidenta vēlēšanām Lukašenko aizvien uh, vairāk apspiež opozīciju. Jāsaka arī, ka sekoja uh, represijas, 40 personas, kas piedalījās demonstrācijās, tika apsūdzētas un tiem tika piespriesti cietumsodi. Tagad uh, valda un attīstās arī tāda pretestība pret Lukašenko, kustība pret Lukašenko. Viņš uh, it kā uh, atbalsta demokrātiju, bet nu, būtībā tā ir tā, tikai tāda ciniska spēle. Mums vajadzētu uh, aktīvāk rīkoties un pretoties pret šādām tendencēm. Nu, varbūt, ka Baltkrievijas um, hokeja komandu uh, vajadzētu um, izslēgt no nākošajām ziemas olimpiskajām spēlēm, ir jābūt efektīvām sankcijām pret uh, Baltkrieviju. Nākošais runātājs Dancils Kundze. Paldies, priekšstādātāja kungs startautiskā sabiedrība un arī Eiropas Savienība jau ilgus gadus aicina Baltkrieviju ievērot startautiskās saistības un pārtraukt represijas pret opozīcijas pārstāvjiem. Demonstranti demonstrē, tie, kas piedalījās demonstrācijās, jāatbrīvo, jāveicina pilsoniskās sabiedrības attīstība, nedrīkst pārkāpt cilvēktiesību pārkāpums un tiesas procesiem jābūt caurskatāmiem. Baltkrievijas vārs iestādēm jāsastā, jāsaprot, ka jā, jāievēro demokrātija un cilvēktiesības. Runātāji lūdzu nelasīt tik ātri no teksta. Runātāji turpina. Tātad iestādēm jāsaprot, ka jāievēro demokrātija un cilvēktiesības um, atbilstoši austrumu partnerības pirmajām lēmēm un arī 2007. gada marta lēmumiem. Baltkrievijai jāievērto starptautiskās normas. Lunācek. Paldies, un tagad nākošais Lunačeka uh, kundze. Danke, Herr Präsident. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es gribēju atsaukties uz Morvai kundzes teikto. Uh, Te runa nav par manu partiju. Kinga Gals nav mans partijas, bet uh, mēs šeit debatējam par pēdējo diktatūru Eiropā. Mēs nedrīkstam diskreditēt uh, šī parlamenta godīgu locekli un salīdzināt viņu ar Lukašenko. Es domāju, ka tas nav atbilstoši vērtībām un mūsu kopējā parlamenta vēlēš, uh, vērtībām. Paldies, ir zilā kartiņa un Morvai kundze tagad uzstāsies. Jā, es nezinu, vai jūs uzklausījāt mani pareizi. Es teicu, ka viņa ir Ungārijas Lukašenko valdības, Tučankunga valdības. Atbildiet uz jautājumu, ko jūs zinat par uh, Eh, cilvēktiesību pārkāpumiem un nekārtībām, kas notika Ungārijā 2006. gadā. Lūdzu, izdariet kopsavilkumu. Šie pārkāpumi nav bijuši mazāk būtiski kā tie, ko veic eh, Lukašenko. Un kā cilvēktiesību juriste es nosodu abus. Jūsu sabiedrotos, jūsu biedrus, kas eh, šau cilvēkiem acīs un eh, kas viņus aiztur bez pamatojuma un tāpat nosodo arī Lukašenko režīmu. Abi ir eh, nepieņemami un jums, parlamenta deputātiem, vajadzētu cīnīties pret abiem. Simply... Es domāju, ka jūs šeit vienkārši sajaucat faktus. Ungārijā uh, nav Lukašenko partija. Es neesmu no Ungārijas, neesmu no sociāldemokrātu grupas, bet es vienkārši atsakos pieņemt, ka šī parlamenta deputāts kritizē kādu citu šeit parlamentā un saka, ka šī persona piedara pie diktatūras kādā citā valstī, kas nav Eiropas Savienības valsts. Šulc. Šulc kungam māc. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Kinga Gunskundze ir eh, mans politiskās grupas deputāte. Var eh, būt preferenci Jurčanī, var būt pārferenci Jurčanī. Kinga Gons kā politiķi var būt, viņai pie, var viņai piekrist vai var noliegt viņas eh, darbu. Tas ir katra paša ziņā katrs var to brīvi, neatkarīgi uh, lēma pieņemt, vai uh, viņš ir par vai pret vai kādas personas politisko pārliecību, bet diskusijas, kādas šeit notiek, ir par pēdējo diktatūru, kāda ir Eiropā. Un mēs uh, diskutējam par vienu no brutālākajām un asiņainākajām diktatūrām, kāda ir Eiropas kontinentā. Manuprāt, ir absolūti nepieļaujami ka mm, brīvi ievēlēts demokrātisks manas frakcijas deputāts tiek salīdzināts ar asinskāru diktatoru. Es domāju, ka parlamentam tas ir jānorāda, it īpaši no tādas partijas pārstāvs, kas raksturo, ko raksturo tas, ka Roma mazākums Ungārijā pret to vairs ar naidu. Un ja kāds, kādam nav tiesības kritizēt Kingu Galns, tad, tas ir, tad tā ir Morvai kundze. Okay, we will, we will our... Labi, mēs dosim vārdu nākamajam runātājam, un tas ir Tanaka kungs. Morvai kundze, jums eh, jau bija iespēja dot izteikties, un, eh, kā jau runātāji teica, šīs ir debats par Baltkrieviju. Tanaka kungam vārds tagad. Paldies! Es runāšu par Baltkrieviju un ne Ungārijas mājas politiku. Eh, pirms 20 gadiem sabruka PSRS Bet uh, Lukašenko Baltkrievijā nekas nav mainījies. Uh, tur joprojām turpinas tāda pat apspiešana kā padomu laikos. Lukašenko slepenā policija provokatīvi uh, to sauc par KGB. Joprojām. Es atceros uh, pagājušā gada decembra protestus. Lukašenko bija ļoti neiecietīgs un turpat vai izjuta prieku, izmantojot vardarbību pret uh, opozīcijas aktīvistiem. Lukašenko ir intensificējis savu kampaņu izvēršot vajāšanu tiem, kuri apšauba viņa valdīšanu. Mēs aicinām viņu beigt šo vajāšanu un praksi un atjaunot Baltkrieviju kā plurā, plurālisku daudzpartiju valsti. Uh, Eironest parlamentāla asamblē tika dibināta visam nesen, un Baltkrievijas pārstāvi tur nebija klāt, neieradās. Baltkrievija ir iztrūkstošais elements Eiropas uh, mozaīkā, un es uh, pie sevis domāju, kad pienāks laiks, kad tā atkal pievienosies Eiropas ģimenei. Paldies Tenoka kungam, un pēdējais Rubika kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es pilnībā atbalstu eiropas parlamenta un šeit klātesošo deputātu stingru iestāšanos par to ka cilvēka tiesības ne tikai eiropas savienībā bet visā pasaulē ir pamattiesības ir mūsu dzīves pamats. bet es neatbalstu tādu vispārēju bez konkrētiem piemēriem kādas valsts tās vadītāji vai veselas tautas apvainošanu tajos noziegumos ko viņa nav izdarījusi. runāt par to ka kāds no opozīcijas pēc kādiem pasākumiem tiek arestēts un ne tikai no opozīcijas bet arī citi un tajā apstākļā saskatīt kaut kādu diktatorismu tad priekš kā mums ir demokrātiskā iekārta tiesas? ļausim tiesām tikt galā ar to kas tur ir noticis un kurš ir pareizi un nepareizi notiesāts vai arestēts. tas ka tu esi opozīcijā vēl nav pamats tam ka tu drīksti darīt visu kas tev ienāk prātā. es lūdzu ļoti tolerantu un vienādu attieksmi pret visiem. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Rubiks. Paldies, Rubika kungs. Migalska kungs, jums jau bija vārds izteikties šodien. Es atvainojos, Migalska kungs, es nevaru jums ļaut izteikties. Mums ir jābeidz šīs debates. Es došu vārdu Andor kungam komisijas vārdā. You, Paldies, priekšsēdētāj kungs, godātie deputāti. Eiropas komisiju dziļi satrauc situācija Baltkrievijā. It īpaši tie notikumi, kas eh, sekoja vēlēšanām 2010. gada 19. decembrī. Represijas aizvien pastiprinās un notiek vairākas tiesu prāvas pret eh, prezidenta amata kandidātiem un daudz aktīvisti arī atrodas apcietinājumā. Tāpat laikā notiek eh, vēl divas ties, divi tiesas procesi, un Našam Ivan Rodnē Voļa divi laikraksti varētu tikt slēgti šo procesu rezultātā. Tāpat arī tiek vajāti neatkarīgie plašsaziņas līdzekļi un cilvēktiesība aktīvisti. Baronese Aštone ir izteikusi vairākus vispārīgus un arī konkrēts paziņojums par situāciju Baltkrievijā. Mēs ļoti skaidri esam nosodījuši situācijas pasliktināšanos un atkārtot esam aicinājuši Baltkrieviju izbeigt represijas pret politisko opozīciju un pilsonisko sabiedrību. Mēs aicinām viņus atbrīvot visus politieslodzītos un pārtraukt politiski neobjektīvās tiesu prāvas. Mūs satrauc arī ziņas par spīdināšanu un cita veida slikto attieksmi pret ieslodzītajiem un arī par tiesu darbību. Gribētu jums atgādināt, ka janvārī padomi pieņēma uh, konkrētus pasākums pret Baltkrieviju, kā piemēram līdzekļu ies, uh, aktīvu iesaldēšanu un vīzu uh, aizliegumu. Šajā sarakstā ir 175 cilvēki cilvēki un 40 cilvēki ir eh, šajā sarakstā jau kopš 2006. gada vēlēšanām. Eh, bez tam mēs šobrīd apsveram iespējas vēl veikt tālākos pasākumus, ieskaitot arī ekonomiskās sankcijas. Mēs savos paziņojumos esam bijuši ļoti skaidri. Mēs vēlamies turpināt sadarbību ar Baltkrievijas tautu un pilsonisko sabiedrību. Mēs arī virzam uz priekšu vīzu atbrīvojumu jautājumu, runājam par to, ka varētu noslēgt bezvīzu režīmu un tāpat arī atpakaļ atgriešanas nolīgumu 28. Padomē, 28. februārī padomu pieņēma attiecīgus lēmumus. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešama lielāka elastība vīzu režīmā, piemēram, jāsamazina vai pavisam jāatsakās no eh, maksas par vīzām. Ja mēs runājam par palīdzību Baltkrievijai, tad komisija četreiz ir palielinājusi finansiālo palīdzību pilsoniskai sabiedrībai. Uh, Mēs e, vēlamies iesaistīties pasākumos Baltkrievijā 31. janvāra ārlietu padomas secinājumos, tas ir ļoti skaidri pateikts. Tanīpat laikā neapšaubāms ir arī tas, ka mūsu divpusējā attiecība padziļināšanās būs atkarīga no tā, cik lielu vēlmi Baltkrievi izrādīs respektēt demokrātijas, cilvēktiesību un pamatiesību principus. Godātie parlamenta deputāti! Nobeigumā es gribētu teikt, ka situācija Baltkrievijā joprojām ir eh, viena no mūsu darba kārtības galvenajiem jautājumiem. Es esmu priecīgs, kā daudzi deputāti vēlas iesaistīties uh, nopietnās debatēs par šo jautājumu un daudz runā tiešām par tēmu un nevis novirzās no tās. Mēs, komisija, esam gatavi pilnībā arī iesaistīties šīs problēmas apspriešanā. Lielas paldies! Paldies komisāram par komisijas viedokļu izklāstu. Godātie kolēģi, līdz ar to debatas par Baltkrieviju ir beigušās un mēs varam sākt balsot. Pirmkārt, balsosim par sešiem rezolūciju projektiem par Šrilanku pēc ANO ziņojuma veiktiem pasākumiem. Ja es pareizi saprotu, tad ir.